Gut. Okay, Toxilax, Vax. presidente de Timor-Leste. Welcome to the European Parliament. Laipni lūgt Eiropas parlamentā. Prezidenta kungs, sveicam jūs šeit vēlreiz tagad pēc 18 gadiem.